Tagad mēs varam pievērsties balsošanai, un pirmais punkts balsošanā mums ir ombuda ievēlēšana. Um un tagad es lūdzu jūsu uzmanību, jo mums vispirms ir jāizmēģina, kā notiks vēlēšanas. Uh, Tātad mēs elektroniski balsosim, un tādēļ mums ir jāizmēģina šīs tehniskās iespējas. Un jums visiem ir divreiz izdalīta šī te procedūra, vienreiz papīra formātā, vienreiz nosūtīt uz jūsu ēpastiem, proti kā elektroniski tiks ievēlēts ombuds. Tātad mēs Vēlreiz jums to atgādināšu. Tātad jūs uz saviem ekrāniem redzēsiet tādu attēlu, kā ir jūsu šajā dokumentā. Un tur ir paskaidrots, par ko tad mēs runājam. Ombuda ievēlēšana. Tad jūs redzat kandidātu sarakstu un arī to skaitu, cik daudzus jūs varat ievēlēt, proti, cik daudz balsis jūs varat nodot. Jūs varat nodot tikai vienu balsi. Tātad jūs balsojat nevis par sārakstu, bet par atsevišķu kandidātu. Un jums ir ar šo te zilo būltiņu, kas atrodas jūsu balsošanas iekārtā, labajā pusē, pašā apakšā ar šo zilo būtiņu jums ir jāuzspiež uz attiecīgo kandidāta vārdu. Un jūs varat to izdarīt Tātad jūs varat šeit braukāt no augšas uz leju, no lejas uz augšu, un tad, kad jūs esat uzspie, tātad Jūs varat balsot tikai jā, jūs nevarat balsot nē. Ir divas iespējas, vai nu jūs balsojat par, vai jūs atturatieties. Jūs nevarat balsot pret kādu no kandidātiem. Tātad, tad, kad jūs esat ar šo zilo būtiņu nokļuvuši pie sava kandidāta, tad jūs balsojat jā par, vai arī es atturos. Un pie šī vārda, pie kandidāta vārda, parādīsies zvaigznīte, piemēram, Placido Domingo ar zvaigznīti. Tātad, lai šī te, šis balsojums būtu aizklāts, jūs varat arī šo zvaigznīti pēc tam nodzēst. Un to var izdarīt ar to zilo blūtiņu. Tātad pirmo reizi jūs Nobalsojiet otro reizi ar zilo bultiņu, jūs varat šo zvaigznīti noņemt, lai neviens neredzētu un nezinātu, par kuru kandidātu jūs esat nobalsojuši. Jautājums, vai kādam kaut kas nav saprotams šajā balsošanas procedūrā, vai būtu kādi papildus jautājumi? Šķiet, ka jautājumu nav. Jā, pitas, jā. Nē, tomēr ir. Priekšsēdētāji, man šķiet, ka eh, netaktisks ir šajā eh, iz, eh, izmēģinājuma sarakstā, ka tur ir, ka jūs pieminējāt Pavarotti, kurš vairs nav mūsu vidū. Paldies! Okay. Jā, labi. Vai kādam ir kaut kas par procedūru, tieši par tehniskajiem jautājumiem, kas ir jāspiež kurā brīdī? Šķiet, ka tādu jautājumu nav. Tādā gadījumā mēs šobrīd veiksim izmēģinājumu balsojumu. Un izmēģinājumu balsojumā jums parādīsies šie te mākslinieku vārdi, un jūs varat izvēlēties. Un juridiskais pamatojums ir tāds. Tātad 2004. pants mūsu reglamentā. Pirms balsojuma man ir jāpārliecinās, ka vismaz puse deputātu ir klāt. Protams, es redzu, ka puse ir klāt, bet man diemžēl ir jāpārliecinās. Un mēs veicam šo izmēģinājumu balsojumu. Un jūs varat izvēlēties šajā balsojumā Gustavu Klimtu, Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Augustu Renoāru, Turneru Viljamu vai Van Gongu Vincentu. Tātad, jā, neviens no viņiem vairs nav <laughs> dzīvs, bet jūs varat tomēr no viņiem izvēlēties, bet, protams, tas nebūs ombuds. Un mēs sākam izmēģinājumu balsojumu. Francesca, tu ne vois pas, regarde le président. Ja jūs esat nobalsojuši, tad iedegas šī zilā lampiņa, signāla lampiņa, un tātad jautāju, vai visi ir nobalsojuši. Tādā gadījumā mēs šo balsojumu slēdzam. Apgegebenes stimmen 600. Tātad 617 nodotās balsis. 89 ir atturējušies, un mums ir jāsasniedz 309, lai būtu kāds ievēlēts, un neviens no māksliniekiem, neviens no gleznotājiem nav sasniedz šo balsu skaitu 309, kas ir nepieciešams, lai būtu ievēlēts. Un tagad mēs veicam īsto balsojumu ombuda ievēlēšana mums ir nedaudz jāpagaida, lai sistēma pārstartējas. Un tātad es iepazīstināšu jūs ar kandidātiem. Un saraksts ir pēc tā, kā tika iesniegta šīs kandidatūras tādā secībā. Tātad Aleks Brenningmajers, Markus Jēgerakungs, Omen Ruiten kundze, Orelī kundze, Rodbērens kundze un Speronīkungs. Un sistēma ir gatava balsojumam, un mēs sākam bandu ombuda ievēlēšanu, pirmo balsošanas kārtu. Haben alle Abgeordneten Vai visi deputāti ir nobalsojuši? Es jautāju vēlreiz, vai visi ir izdarījuši savu izvēli? Šķiet, ka jā. Trešoreiz jautāšu, vai visi ir nobalsojuši? Jā. Tādā gadījumā balsojums ir slēgts un tika nodotas 635 balsis, un vairākums tādā gadījumā būs 318 balsis, 89 atkal atturējās, un vairākumu nav sasniedzis neviens. Tātad mums ir nepieciešama otrā kārta. Jā, Sie haben recht. Jā, es atvainojos. Tātad 713 ir nobalsojuši, 713 balsis ir nodotas. Jā, es kļūdījos. Tātad, tā kā pirmajā vēlēšana kārtā neviens nav saņēmis nepieciešamo vairākumu, tad rīt notiks otrā vēlēšana kārta ombuda ievēlēšanai. Paldies! Un tagad mēs varam ķerties klāt balsojumā par Rotbērentas kundzes ziņojumu civildienas noteikumu un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību. Tātad vispirms balsosim par pirmo bloku. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturās? Tas ir pieņemts. Otrais bloks. Līdz ar to par to vairs nav jābalso. Un tāpat nav jābalso arī par 79. grozījumu. Tagad mēs balsosim par komisijas goz, grozīto priekšlikumu. Kurš ir par? Tātad komisijas priekšlikums grozītajā versijā ar parlamenta grozījumiem. Kurš ir pret? Kurš atturās? Ir pieņemts. Tālāk mēs balsosim Tātad personāla balsojums. Likumdošanas rezolūcija. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. un tātad ziņojums un rezolūcija ir pieņemti. Un Ževčoviča kungs, komisāra kungs, lūdzu jums vārds.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 Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izmantot šo iespēju un personiski jums, priekšsēdētāji, pateikties un pateikties Eiropas parlamentam par atbalstu šajās grūtajās sarunās. Un es zinu, ka pateicoties jūsu eh, sarunu vedēju prasmēm, eh, šis rezultāts bija iespējams. Gribētu sirsnīgi pateikties arī referentei Damārai Rodbērenskundzei un ēnu referentiem Baltazārskundzei Liktenbergnas kundzē, eh, Kārī kungām, Speronī kungām. Mēs patiešām esam ļoti smagi strādājuši pie šīs lietas. Eh, ļoti īsā termiņā mums ir izdevies panākt godājamu un labu rezultātu. Esmu arī priecīgs par balsošanas rezultātu šodien, eh, jo tādējādi tika apstiprinātas nolikums par personālu un civildienas reformu, tādējādi nodrošinot to, ka mēs varēsim gūt lielākus ietaupījumus, modernizēt dienestu, un tas noteikti arī ir labvēlīgs lēmums institūcijām un to darbiniekiem. Mēs varēsim uh, pieņemt darbā augstu kvalificētus cilvēkus, kas mums ir nepieciešami, un tajāpat laikā šīs dienas balsojums parādīja to, ka strādāt Eiropas Savienības institūcijās nozīmē ne tikai izrādīt uh, uzticību Eiropas Savienībai, bet arī prasmi iziet cauri ļoti prasīgām un sarežģītam atlases procesam, strādāt garas stundas un aiziet pensijā daudz vēlāk nekā lielākā daļa mūsu kolēģu citu valstu civildienestos. Noslēgumā gribētu teikt, ka es uzskatu, ka e, šīs modernizācijas rezultātā Eiropas Savienības civildienests būs gatavs e, stāties pretī patreizējai krīzē, globālajiem Eiropas iz, e, izaicinājumiem un strādāt pie tā, lai lai Eiropa no krīzes izietu spēcīgāk nekā tā bija pirms tam. Paldies! Paldies! Perché sei arrabbiato, Mazza? Molto mal di schiena. Ah, mi dispiace moltissimo. Dove si mette sta cosa, scusa? Dov'è? Komuniko di aver ricevuto dal gruppo konfederāte della sinistra. Jā, un tagad es vēlos jums teikt, ka no GOE frakcija Nikolā Vojaniča vārdā mēs esam no AFET saņēmuši vēl vienu nomināciju, vai ir kādi iebildumi? Šķiet, ka nav. Tātad šī nominācija arī ir apstiprināta.